Meine sehr geehrten Damen und Herren, Dāmas un kungi, pirms divām nedēļām Nepālā notika šausminoša zemestrīce, un tagad bojā gājušo skaitu.